president. Madame, je vous en prie, prenez la parole. Euh, Lūdzu, dodu vārdu. Mikro. Mikro, s'il vous plaît. I have some, uh, uh, Paldies, man ir jautājums par procedūru. Kopā ar kolēģi mēs gribētu, lai tiktu iekļauts uh, jauns jautājums uh, komisijai Gribu norādīt uz šo jautājumu, jo šobrīd uzzinājām, ka Norvēģijas varas iestādes ir atņēmuši bērnu mātei Čehijas valsts piedarīgai un atdevuši adopcijai vecākiem Norvēģijā, tātad pārim Norvēģijā. Mēs esam ļoti nikni, esam uh, sarūktināti un jābrīnās, ka mēs, Eiropas parlaments, arī neko nespējam darīt, lai rūpētos par Eiropas Savienības bērnu tiesībām. Tāpēc es prasu jums, priekšsādātāji un arī citiem kolēģiem, atbalstiet mūsu mutisko jautājumu komisijai, kas paredzēts nākošai plenārsēdē. Paldies par jūsu atbalstu. Jautājums, protams, ir ārkārtīgi svarīgs, saka priekšsādātāja, bet jums Vispirms ir jāgriežas pie priekšsādātāja konferences, lai iekļautu šo punktu. Katrā ziņā mēs sekosim, kas notiks uh, ar šo jūsu minēto ļoti svarīgo jautājumu. Paldies! Un uh, vakardienas uh, sēdes protokols ir pieejams, gatavs, vai ir kāda vērojuma iebilduma attiecībā uz šo protokolu? Nē. Tādā gadījumā mēs apstiprinam šo protokolu. Un pārējām pie mutiskā jautājuma komisijai par